Cienījamies kolēģis un kolēģi, mēs visi iepriekšējās nedēļas beigas eh, traģisko notiko sakām līdzi Maidēna laukumā un ap to mēs redzējām, kā Ukraina piedzīvo nozīmīgāko izmaiņu savā jaunākajā vēsturē. Es vēlos Eiropas parlamenta vārdā Ukrainas tautāji paust uh, savu solidaritāti Eiropas parlamenta vārdā. Mēs uh, abrīnojam viņu drosmi un izturību, vardarbība. Uh, cīnoties eh, par eh, vairāk demokrātijas un taisnīgumu, izraisa to, ka daudz cilvēku Ukrainā zaudē savu dzīvību. Eiros parlamenta vārdā vēlos eh, paust līdzjūtību upuru piedarīgajiem, paust solidaritāti. Laba ziņa mūs sasniedz sestdien pēc vairāk kā diva pus gadiem, kad Julija Tomašenko atkal ir tikusi atlaista brīvībā. Šajā ziņā es vēlos īpaši uh, teikt paldies bijušajiem uh, Eiropas parlamenta bijušajiem priekšsēdētājiem Petam Koksam un Aleksandram Kvažņevskam, bijušajiem polijas prezidentam, teikt paldies par viņu aktīvo darbību. Viņu starpnieku loma sniedza būtisku iekodījumu ceļā uz Timošenko kundzes atbrīvošanu. Ukraina, dāmas un kungi, ir liela izaicinājuma priekšā. Visaugstākajam mērķim ir jābūt saglabāt eh, stabilitāti un valsts vienotību, kā arī nacionālo samierināšanos. Ir jāizveido ātra valdība Ukrainā, kas apvienotu dažādos spēkus Ukrainā un uh, nogludinātu ceļu brīvai prezidenta vēlēšanām 25. maijā. Eiropas Savienībai un starptautiskajai sabiedrībai ir uh, jāatbalsta Ukraiņi, lai izvairītos uh, no ekonomiskā sabrukuma Ukrainā un lai nodrošinātu Ukrainai mierīgu nākotni stabilā demokrātijā. Šovakar mūsu ad hoc delegācija atgriežas ar jaunākajiem iespējām no Kijevas. Mēs eh, trešdien runāsim par šo jautājumu plenārsēdē. Dāmas un kungi, solidaritātē ar cilvēkiem un galvenokārt paužot respektu upuriem, kas eh, zaudēja cīņu cīņā par demokrātiju, lūdzu uz vienu minūti ievērosim klusumbrīdi. Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, vairāk nekā pirms diviem gadiem bija traģisks eh, notikums eh, Indijas piekrastē Keralā. Šajā nelaimē divi Indijas eh, zvejnieki zaudēja dzīvību. Upuru ģimenēm es atkal vēlos paust Eiropas parlamenta vārdā mūsu līdzjūtību. Itālijas aizsardzības jūrniecības. Um, liktenis ir vairāk nekā divus gadus Indijas uh, iestāžu varā un uh, eh, vēlās uh, eh, paust bažas par to, ka šeit aizkavējas uh, pētījumi, un es eh, Eiropas parlamenta vārdā aicinu Indijas iestādes ievērot starptautiskās tiesības un ANO jūrniecības eh, tiesību konvenciju. Itālija un Eiropas Savienība cīnīsies pret eh, pirātismu, it īpaši apdraudētos apgabalos. Attiecības starp Eiropas Savienību un Indijai ir, te, ir jāpamatojas uz savstarpēju uzticību un uz tiesiskas valsts principiem pamatojoties uz diplomātiju, var uh, panākt pozitīvus rezultātus uh, un uh, jebkāda forma rīkoties savādāk, nenovedīs pie lēmēm rezultātiem. Mēs paužam savu solidaritāti. Dāmas un kungi, tagad paziņojumi. Juridiskā komiteja 10. februāra sanāksmē Rīna Ranja Karī mandātu ir pārbaudījusi. Saka,